valstīm. Mums vajadzētu nodrošināt zivsaimniecības politikas ilgspēju un tādā veidā palīdzēt mūsu ekonomikai. Paldies, saka priekšsādātāja, paldies Mīlenes kungam, es jums vēlos teikt, ka rakstiskā deklarācija numur 52, kas attiecās uz ar Dauna sindromu slimajiem bērniem, arī ir uh, savākusi vajadzīgo parakstu skaitu, tāpēc saskaņā ar 123. pāntu. Tās, tā tiks iesniegta um, attiecīgajiem uh, <clears throat> cilvēkiem un tiks ierakstīta arī sēdes protokolā. Tālāk dodu vārdu uh, Kotaša kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas mūs atbalstīja. Tāpat es vēlētos pateikties arī pārējiem autoriem Dančīlas eh, uh, kungam, Nikolai kungam, Tarabēlas kungam un pārējiem. Uh, Es vēlētos pateikties eh, tiem, kas palīdzēja savākt parakstus. Eh, šādā veidā mēs skaidri parādām, ka mm, Eiropas parlaments ir solidārs ar, um, ar Dauna sindroma slimajiem um, bērniem. Paldies! Liels paldies, Kutaškungs! Tālāk pāriesim pie balsošanas. Darba kārtībā ir paredzēta balsošana saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Mēs balsosim par Kabrnoha